Colleagues, uh, take your seats. Thank you. Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, mums ir paredzēts garš balsojums. Hey, colleagues, everyone ready? Kolēģi, visi gatavi? Ikadēja ziņojums par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā 2016. gadā. Cik saprotu, referents nevēlas izteikties. Varam uzreiz sākt balsot. Sāksim ar pirmo kompromisu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 10. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 3, 6, 2 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kolēģi, lūdzu uzmanīgāk. 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 398. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 402. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 404. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 437. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 438. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 461. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 475. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 496. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 506. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 508. grozījums, bet tikai par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 523. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 525. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 527. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 529. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 22. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 547. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 548. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 557. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 567. un 568. un 578. Beidzam balsot. Pieņemts. 575. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 581. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 582. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 583. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 593. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 596. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 187. un 188. grozījums identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 balsis pār, 8 pret, 3 atturējās. Apsveicām Engelkungu. Paldies referentam. Paldies Engelkungam. So now, colleagues, we move to the 2016 discharge. Tagad, kolēģi, 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšana. No coffee. Never mind. Sorry, that wasn't meant to be on microphone, the thing where I was going to get a coffee. Sorry about that. Atvainojos, kolēģi, nebija izslēdzis mikrofonu. So we discovered by compromise that sometimes we have to be slowed down. Let's go straight to the vote. Um, sorry. So report. Tātad uh, ziņojums par uh, budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas Savienības aģentūrās 2016. finanšu gadā. Krisa Gonas kungs, vai jūs vēlaties runāt? Vai arī varam sākt balsot? Jā, mēs varam sākt uzreiz balsot. Paldies. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mudrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas arī ir pieņemts, un tagad galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemt 45 valsts pār 5 pret, 1 atturējās. Tagad nākamais ziņojums atkal Krisagonas kunga ziņojums budžeta izpildes apstiprināšana Eiropolam. Pirmais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Devītais. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos 15. grozījumu izlaidām. Es atvainojos 15. atkrīt, tāpēc mums jābalso par 4. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 18. grozījums. Sākam balsot. Astoņpadsmitais grozījums, kur uh, tiek apsveikta Eiropola darbība. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums bez šīs daļas, kur ir rakstīts, ka nožēlo, ka publikācija vēl nav notikusi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums daļa, kur um, nožēlo, ka publikācija vēl nav notikusi. Sākam balsot. 20. grozījums. Beidzam balsot. Norādīts. Un tagad galīgais balsojums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46 balsis pār, 5 pret, 1 atturējās. Nākamais eh, ziņojums ir par Eirojust budžeta izpildes apstiprināšanu. Pirmais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 46 balsis pār, 6 pret, neviens neatturējās. Tagad balsosim par Frontex budžeta izpildes apstiprināšanu. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Atzīst, ka no aģentūras budžeta sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais eh, grozījums atzīmē, ka šajā sakarībā kā personāls sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 13. grozījums sākam balsot. Paldies, beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Piektais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad galīgais balsojums ar personālu balsojumu. Jā, tas ir galīgais balsojums par Frontexu. Tā, sākam balsot. Galīgais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 42 pār, 7 pret 3 atturas. Vai tautas partijas grupā kaut ko vēlas teikt? Nē, nē, Klod, bet ja jūs nerunājat mikrofonā, tad eh, mēs vienkārši skatāmies sarakstā un uh, jūs nedzirdam. Es tad nerunāju gana skaļi. Dažkārt uh, atkrīt, un tad es esmu pārsteigts, ka to neredzu. Tomas. Vienkārši runājiet visu mikrofonā. Jā, jūs eh, izsakāties tāds partijas grupas vārdā labi. Jā, jā, protams, eh, es eh, dzirdu kritiku, tad es runāšu skaļāk un tieši mikrofonā, vienlaicīgi balsojot. Paldies! Es patiešām atvainojos. Man šķita, ka es runāju pietiekami skaļi, bet nu tagad runāšu skaļāk. Varbūt jums nepatiks, bet nu es runāšu skaļi. The... Nākamā budžeta izpildes apstiprināšana ir uh, nār. Mēs uh, nu redzēt, ko jūs man sat, satraucāt, un es gandrīz pieteicu nepareizo uh, jautājumu, tātad pamattiesību aģentūra budžeta izpildes apstiprinājums. Pirmais grozījums, sākam balsot. Un tagad es arī runāju mikrofonā un skaļāk. Tātad sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Pirmais kompromiss, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais kompromiss. Beidzam balsot. Noraidīts. Es atvainojos. Tagad desmitais grozījums. Sākam balsot. Nu, redziet, ir radusies pilnīga anarhija jau. Tagad tātad desmitais grozījums. Beidzām balsot par to. Nu, es tomēr laikam runāšu savā parastā balsī. Piektais kompromiss sākam balsot. Ak, atkal ne. Amendment 8 and 9, the vote is. Stotais un devītais grozījums tagad sākam balsot. Okay, the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. ar zināmām šaubām, kas skan manā balsī. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad noslēguma balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 43, 7 pret, 1 atturējies pieņemts. Tagad uh, narkotiku un narkotiku atkarības aģentūras budžeta apstiprināšana. Pirmais bals, uh, grozījums beidzam balsot pieņemts. Noraidīts. Otrais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ceturtais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēguma balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār, 5 pret, 1 atturās. Tagad cepol. Pirmais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts otrais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss par. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēguma balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 46 pār 5 pret 1 atturējies. Nākamais ir par EASO. Budžeta apstiprināšana. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēguma balsojums. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir par Eulīsa. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Jā. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Nē, es atvainojos, kolēģi. Tagad 4. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Pagaidiet brītiņu. Jā, tiešām ir jābalso par 12. grozījumu, beidzām balsot, un tas ir noraidīts. 13. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 15. grozījums sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 16. grozījums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 5. kompromiss sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēguma balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt 45 par 6 pret neviens nav atturējies. Tagad uh, budžeta izpildes apstiprināšana. Datu uzraugam. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēguma balsojums, tas ir personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņēmts 46 par 6 pret neviens nav atturējies. Tagad ES vispārējais budžets, komisija, pirmais grozījums, sākam balsot, beidzam balsot noraidīts. Otrais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, trešais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmā kompromisa pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmā kompromisa otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēguma balsojums, uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Pieņemts. 45 pār 6 pret 1 atturējies pateicamies Krizagonas kungam par darbu pie šiem ziņojumiem. Kolēģi, līdz ar to balsošana ir noslēgusies. Yeah. Um, we... Kolēģi, mēs tagad izsludinām pusstundas pārtraukumu sēdē un pēc tam notiks slēgta komitejas sēde. Tiem, kas nepiedalās šai sēdē, vēl patīkam nedēļas nogali.